sorry for that. I was convinced that you were. Es atvainojos par to. Biju pārliecināts, ka šeit norit darbs. Atvainojos par to, ka liku gaidīt. Norakstīsim to kā pārpratumu. Tātad. Tagad mums ir jāsāk par pamatnolīgumiem. Sāksim ar tiem, kas tik ilgi ir gaidījuši. Sāksim ar Vietnamu, Lohbīlers kundze. Paldies, priekšsarētāji. Mēs jau vienreiz esam apmainījušies ar viedokļiem AFET komitejā. Tagad eh, es esmu pielāgoju šo ziņojumu tādā veidā, ka ir pausta vēlme intensificēt attiecības starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Mēs arī izsakam ieteikumus, kā to uzlabot, eh, tirzniecības politikas eh, ietvaros, korupcijas apkarošanā, pārvaldes eh, reformās, vides aizsardzībā, klimata pārmaiņās, bioloģiskās daudzveidības jomā, tāpat arī daudz grozījumu par cilvēktiesību aizsardzību, starptautiskām darba normām, eh, arī nav sodu. Runājam par drošības situāciju Dienvidķīnas jūrā un tematiski norādām uz intensīvāku sadarbības nepieciešamību nepieciešamību reģionālos un e, starptautiskos fórumos. Esmu saņēmusi 136 grozījumus, kas lielākoties ir e, ļoti pozitīvi un ļoti labi ļauj e, papildināt šo ziņojumu. Paldies visiem ēnu referentiem par labiem papildinājumiem, labiem ieteikumiem. Esmu pārliecināta, ka mēs varēsim nonākt pie kompromisiem. Man ir tikai viens grozījums, kur mēs nevarēsim atrast kompromisu, jo tas pamatā iet pret šo PCA nolīgumu. Bet savādāk eh, starp kompromisiem mums ir eh, atšķirīgi viedokļi par sesto punktu, kur ir runa par sūdzību izskatīšanas mehānismu, un 23. punktu, kur runa par konfliktiem Dienvidķīnas jūrā. Bet, kā jau es sacīju, cik vien labi tas iespējams, centīsimies rast kompromisus. Un noslēgumā vēlos pieminēt, ka ziņojumā mēs joprojām prasam tiesisku saikni starp eh, PCA un brīvās tirniecības nolīgumu. Un eh, tā, Ja tiek konstatēti smagi cilvēktiesību pārkāpumi, tad bū, jābūt iespēja apturēt brīvās saimniecības nolīgumu. Mēs prasam no komisiju veikt e, pārbaudi par cilvēktiesību ievērošanu, tā kā to prasa Eiropas Savienības ombuds. Un e, šī um, transatlantiskās partnerības eh, līgums ir noslēgts pagājušā nedēļā. Un to mums varbūt vajadzētu vēl paskatīt un eh, pārbaudīt ar ēnu referentiem, eh, lemjot par to, vai tas kā grozījums būtu vēl jāiesniedz šeit papildinošo ziņojumu. Paldies! Paldies, Prēdas kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es vispirms pateicos Logbīdars kundzei un citu grupēnu referentiem, kur ir strādājuši pie šī svarīgā ziņojuma. Pamatnolīguma ar izsarušo partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un Vietnamu, tas ir ļoti svarīgs solis Mums ir jādara viss, lai mēs varētu atbalstīt šo ratifikāciju. Pirms es koncentrējos uz atsevišķiem elementiem, aicinu kolēģus nemēģināt izmantot šo instrumentu, lai detalizēti tagad analizētu situāciju Vietnamā. Vietnamā, protams, vēl ir daudz darāmā, lai tā nonāktu uz uh, tiesisko un demokrātijas ceļa. Šeit ir vairāk jārunā par uh, pamatnolīguma galveno mērķi, proti izveidot tādu globālu sadarbību starp Eiropas Savienību un Vietnamu. Šo sadarbību padziļināt. Ziņojums nekādā gadījumā nav tagad uh, iegans, lai runātu arī par tiesiskumu jautājumiem. Mēs jau arī runājam cilvēktiesību pamata komitejā par šo jautājumu, bet te tagad viss nebūtu jāsajauc. Lūk, tagad daži svarīgākie punkti. Tad, tad reforma īstenošana Vietnamā ir ļoti liels izaicinājums attiecībā uz demokrātijas ieviešanu. Ir arī jāmin etnisko un reliģisko minoritāšu situāciju, jo īpaši kalnu reģionos. Uh, arī ir uh, jāpā, jāīsteno tiesiskuma krimināltiesību um, reformas. Pacifisti arī uh, tiek sodīti ar iegā, uh, sakot, ka viņi apdraud nacionālo drošību. Tad arī ļoti svarīgs dialogs uh, par cilvēktiesībām ar Eiropas Savienību un Vietnamu, un es domāju, ka ir jāizmanto šīs instruments, lai pēc iespējas pragmatiskāk un efektīvāk palīdzētu Vietnamai. Uh, tās centienos. Tālāk šī partnerība un tirsniecības nolīgums nāks ar Eiropas Savienību un Vietnamai par labu tieši no ekonomiskā viedokļa, uzlabos konkurētspēja Eiropas uzņēmējiem, būs arī privileģēta pieeja ļoti dinamiskam Vietnamas tirgum. Un runa taču ir par 100 miljonu cilvēku tirgu. Uh, valsts ar ļoti ievērojumu demogrāfijas uh, dinamiku Vietnamā, tādējādi arī varēs uh, efektīvāk eksportēt uz Eiropas Savienības tirgiem un cīnīties pret korupciju, kas ir īsta sērga šajā valstī. Kā nu, visā reģionā tas tā ir. Tas arī dinamizēs mūsu attiecības ar ASEAN valstīm un tas noteikti nāks arī par labu finanšu sektoram pārskatāmībai un makroekonomiskajām politikām. Vēlējos arī piebilst, sakot, ka Vietam ir ļoti svārīgi spēlēties arī reģionālajā ģeopolitikā, jo īpaši, ja runājām par uh, Dienvidu Ķīnas uh, jūras Uh, strīdus, tas apdraud arī uh, starptautisko tirzniecību. Mūsu loma nav nāklāta, nav nāklajā ar uh, dažādiem sprīdumiem, bet rast risinājumus. ASEAN arī šeit spēlē ļoti svarīgu lomu mēģinot pieņemt arī rīcības kodeksu reģionālā līmenī. Šīs nolīg, šis nolīgums ir iespēja Eiropas Savienībai palielināt tās ietekmi arī Āzijā, īstenojot demokrātiju, mieru, jūras drošību, cilvēktiesības. Un, protams, sagaidu arī turmāku darbu ar uh, Lokbīlers kundzi. Diemžēl nevarēšu palikt līdz debatas beigām, jo man ir jābūt citā sanāksmēs. Lielas paldies! Bettini. Anche io ringraziare la relatrice per l'otto. Paldies, paldies referentē par lielisko darbu. Es um, tiešām atbalstu arī šī nolīguma ratificēšanu un piekrītu arī predakungam tādā ziņā, ka Vietnama pašlaik ļoti attīstās, vairāk kārt esmu tur arī pats bijis, uh, sociāli tur notiek ļoti lielas pārmaiņas, valsts ir ļoti dzīvīga un atvērta, tad mums arī jāvērtē reformu situāciju, jo īpaši, kas attiec uz demokrātiju cilvēktiesībām. tiesībām ņemot vērā arī traģēdijas, kas ir pavisam nesen notikušas, un liela daļa Vietnamas uh, iedzīvotāju to neatceras, jo Vietnamas iedzīvotāji ir uh, ļoti jauni un dzimuši pēc uh, kāra ar ASV šī pagātne, jo īpaši e, ziemeļos ir klātesoša. Mums ir e, jāizmanto šīs pamat e, nolīgums, lai vēl vairāk atvērtu Vietnamas ekonomiku, atvērtu Vietnamas sabiedrību un uh, arī veicinātu reformas. Uzskatu, ka referentes paveiktais darbs ir lielisks. Es nepaskaidrošu tagad savus grozījumus. Ceru, ka dažus grozījumus mēs varēsim apstiprināt, izdiskutēt un varbūt arī vienoties par iespējamiem kompromisiem. Es uzskatu, ka šis tiešām ir ļoti svarīgs darbs priekšsēdētāji, kas iet pareizā virzienā. Wow. Uh, thank you, Mr. Chairman. And on behalf of the ECR... Paldies, priekšsēdētāji. ECR grupas vārdā un uh, ēnu referenta Bašīra vārdā, kurš nevar būt šeit klāt, es vēlos informēt par to, ka apsveicu Lohbīlers kundzi ar lielisku ziņojumu. 25 uh, gadu jubileja, varētu teikt, ir Eiropas Savienības attiecībām ar Vietnamu. Mēs esam gadu gaitā kritiski izteikušies, tā ir principā vienas partijas diktatūra. Uh, Kritika ir galvenokārt cilvēktiesību jomā. Realtāte tagad ir tāda, ka Vietnama sadarbojas ar Eiropas Savienību, e, tā ir svarīga loma ASEAN tirdzniecības blokā, un e, ASEAN ir svarīgi partneri Eiropas Savienībai, gan politiski, gan ekonomiski, tāpat Vietnamā ir arī e, tiešās palīdzības saņēmēja skaitļi šeit ir no 2014. līdz 2020. gadam ir ap 400 miljoniem eiro. Mana grupa viennozīmīgi pozitīvi vērtē visaptvarošā partnerības un sadarbības e, nolīguma parakstīšanu, bet mums nevajadzētu aizmirst to, ka kaut arī Vietnama ir e, attiecībā uz e, nabadzības mazināšanu, tūkstošgads attīstības mērķiem uh, Eh, nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpa daudz ko izdarījusi, bet eh, attiecībā uz bērnu darbu, eh, cilvēktiesībām piekļuvi tie, ties taisnīgumam, tāpat arī reliģiskā brīvība gan attiecībā uz budistiem un um, kristiešiem. Tāpat arī vēršanās pret tiem, ka, par kuriem tiek uzskatīts, ka viņi ir atbalstījuši ASV kara laikā. Tāpat arī jautājums par toksisko pesticīdu lietošanu. 40 gadi ir pagājuši, bet joprojām tas rada problēmas šīs valsts lauku reģionos. Mēs atbalstam šo ziņojumu, mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka mēs ar tirzniecību un palīdzību var, varam saglabāt spiedienu uz Hanoju, uzlabot to, kā strādā šis režīms nonākot pie nākotnē pie daudzpartiju sistēmas. Un šobrīd mums jāpalīdz virzīties uz tirgus ekonomiku un mēs saredzam daudz pozitīvu iezīmju, un šis parlaments šobrīd aktīvi sadarbojas ar Ķīnu un Vietnamu uh, un citām Ķīnas kaimiņu valstīm. Uh, tāpat Uzskatām, ka nākotnē situācija demokrātē cilvēktiesībā jomā var uzlaboties, un mēs tādēļ atbalstīsim šo ziņojumu un iesniegsim virkni grozījumu. Ir tīpaši tādās jomās, kā brīvības, rodiskām minoritātēm un citām minoritātēm, kas daudz ir cietušas no vietējās valdības puses. Thank you, Vala. Voorzitter, zoals uh, vele andere sprekers. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau vairāk iepriekšēji runātāji, es arī esmu ļoti priecīga, ka mums šodien ir rezolūcija priekšā. Ja mēs skatāmies uz pirmo tās eh, versiju, tad tā bija diezgan vienpusīga un vērsta uz eh, cilvēku tiesībām un mūsu. Uh, Eh, kā liberāļs, protams, interes arī tās, bet ar vairākiem grozījumiem, ko parakstījām kopā ar Alda locekļiem, mēs eh, mēģinājām ienest līdzsvaru šajā rezolūcijā un vērst uzmanību arī uz citiem punktiem, tā ka cerams, ka eh, ar šiem grozījumiem mums būs iespēja to arī panākt. Mēs gribētu norādīt uz sekojošo, ka šī ir iespēja pacelt attiecības ar Vietnamu jaunā līmenī, un tas eh, dod eh, iespēju nodrošināt labāku, lielāku labklājību tās eh, Vietnams pilsoņiem. ASV kongress ir izveidos ļoti tiešas attiecības ar Vietnamu, un ja mēs gribam arī dot kādu tiešu ietekmi, tad mums ir jānodrošina, lai mēs ne moralizējam pārāk daudz, mums nepieciešama ļoti skaidra pragmatiska pieeja. Un šobrīd mēs esam arvien tuvāk, eh, lai panāktu vienošanos ar ASEAN valstīm, un tāpēc mēs atbalstam šo rezolūciju. Paldies! Uh, paldies, priekšsādātāji! Saka Poša kungs, paldies par šo ziņojumu Lokbīdlers kundzei, jo arvien svarīgāks ir attiecības ar Vietnam abām pusēm. Mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus no SND grupas, eh, un eh, šķiet, ka tādā veidā mēs risinam galvenos jautājumus, kam vajadzētu būt iekļautiem eh, strateģiskā eh, sadarbības nolīkumā ar Vietnamu. Mēs gribam uzsvērt, cik svarīga strateģiski svarīga valsts ir Vietnama. Tā konsekventi ir pieturējusies pie pro-eiropeiskas pieejas. Eh, Vietnam ir arī stiprinājusi Eiropas un ASEAN attiecības, veicot koordinātoru lomu dialogā no 2012. līdz 2015. gadam. Uh, Tāpat būtiski ir palielinājies sanāksmes skaits, kas ir noticis šajā periodā. Viena no strateģiskajām interesēm to vajadzētu ļoti skaidri minēt šajā ziņojumā. Tas ir uh, spriedzi, kas ir radusies starp Ķīnu un kaimiņu valstīm, tā skaitā Vietnamu, par uh, Dienvidķīnas jūru. Ja mēs gribam nodrošināt globālu drošību un stabilitāti būtiskākiem jūras ceļiem uh, Dienvidķīnas jūrā, tad eh, komisāram un augstajā pārstāvē vajadzētu uzraudzīt šo situāciju un eh, jāpiekop tāda stratēģija, lai mēs varētu rast eh, strīdus risinājumu atbilstoši starptautiskajiem tiesību aktiem. Otrām kārtām esam iesnieguši vairākas grozījums par nepieciešamību risināt galvenos jautājumus trūkums cilvēktiesību jomā. Nepieciešams, lai Vietnam attīsta, izveido likumus bērnu aizsardzībā, ne nepieļaut bērnu prostitūciju, bērnu tirzniecību un ļaunprātīgu attieksmi pret bērniem, nestoties uz viņu dzīvi dzimumu, un tāpat arī jārisina cilvēku tirzniecības jautājums. Nepieciešams izveidot komiteju vai varbūt specializētu darbu grupu jautājumā par eh, nelegālu cilvēku tirzniecību. Mums vajadzētu arī aicināt lai galvenie nosacījumi, kas ir nosprausti Eiropas Savienības stratēģijā cīņai pret cilvēku tirzniecību, tātad, lai tas tiktu īstenots un lai netiktu ļaunprātīgi izmantoti no vietnums um, šādi nākošie cilvēki cietuši no cilvēku tirzniecības. Uh, Mēs apzināmies, ka sākotnējā dokumenta versijā visi jautājumi netika aplūkot, tāpēc, ka tam bija mm, ierobežojumi garuma ziņā, bet nu, tāpēc esmu iesnieguši grozījums. Un vēl mums ir jāsūta spēcīgs signāls Vietnamai, ka ir nepieciešams stabils reformas un izmaiņas vairākās jomās, bet jāpaturprātā, ka Vietnam ir valsts, kas attīstās, kura saskars ar izaicinājumu darbspēku jomā. Ja Vietnam demonstrē politisko vēlmi virzīties uz priekšu galvenais jautājumos, kas minēts ziņojumā, kā piemēram ilgspējīga attīstība, cilvēktiesības vīde un visieptaroša saviedrības veidošana, tad mums arī jābūt gataviem sniegt tehnisku un finansiālu atbalstu, lai viņi to varētu veikt. Un visbeidzot, e, kamēr um, attīstības budžets ir palielinājies no 400 miljoniem eiro līdz 400 miljoniem eiro, tāpat laikā ļoti svarīgi, lai komisija arī padarītu redzamākas e, Eiropas Savienības e, darbības darbu un uh, lai uh, izmantot šo darbu potenciāli tālāk. Un es ceru, ka mums būs uh, auglīgas diskusijas par grozījumiem. Paldies! Jā, tankišīn. Un... Lohbīlērs kundze, jā, paldies. Paldies par jūsu komentāriem, kurus izteica visi ēnu referenti tas sakrīt ar to, ko es e, redzēju arī grozījumos, neko jaunu es nedzirdēju. Tomēr e, vēlos e, atgriezties pie tā, ko no Aldas puses Valtmans kundze sacīja, ka, kas bija par maz iekļauts pirmajā grozījumā, pirmajā versijā. Jā, es biju spiesta pati iesniegt grozījumus, jo pirmā dokumenta projekta versijā ir daudz ierobežojumu apjomziņā. Tagad mums ir eh, arī daudz grozījumu par labu pārvaldību, eh, korupcijas apkarošanu, vidas aizsardzību, eh, klimatu pārmaiņām. Es nedomāju, ka šobrīd ir pārāk liels uzsvars uz cilvēktiesību jautājumiem. Un vēl vienreiz var atkārtot to, ko jau sacīja ievadā. Mums ir jāizdiskutē vēl atšķirīgā attieksme attiecībā uz sūdzību izskatīšanas mehānismu un uh, attiecībā uz konfliktu risināšanu Dienvidķīnas jūrā, jo savādāk es esmu pārliecināts, ka mēs visās citās jomās noteikti spēsim atrast kompromisu, ar nepacietību gaidu diskusijas, ja tas būtu iespējams, es vēršos pie sekretariāta balsošana AFET komitejā 16. novembrī, tad būtu labi, ja mēs 9. vai 10. Eh, novembrī varētu ēnu referents sanāksmi eh, norganizēt. Tas būtu loģiski, jo tad ASEAN delegācija eh, tieši dodas uz Vietnamu. Un tad mēs arī precīzāk zināsim, kurā virzienā šis ziņojums īsti iet. Paldies! anywhere irrelevant what I say. Un nu, tas jau nebija svarīgi, ko es, es teicu, pieslēgt mikrofonu, saka priekšsarētājs. Ziņojums par Filipīnām. Filipīnas ir uh, strateģiski un arī ekonomiski svarīga valsts, tāpēc man ir priekšlikums jums Eh, pieņemt pozitīvu lēmumu. Mums ir jānodrošina, ka Filipīnas savu iekšējās struktūras un izmēru dēļ, jo viņi arī cīnās ar uh, islamu fundamentālistiem, ir nepieciešams stabilizēt situāciju Filipīnās, turpinot eh, nav miera procesu, tas ir svarīgi. Un tas mums ir jāatbalsta no savas puses, lai Filipīnas turpinātu dalību starptautiskā pretterorisma konvencijā. Viņa šajā reģionā ir ļoti svarīga valsts. T Tāpat mums arī jāsako strateģiskai attīstībai reģionā. Un jāskarās, kā attīstās situācija ar problēmām Dienvidķīnas jūrā Un šī valsts eh, mums ir ļoti svarīga kā partneris. Šie strīdi, kas tur pastāv, tie ir jāatrisina balstoties uz starptautiskām tiesībām. Un iespējams tur nepieciešams eh, iesaistīt eh, starpniekus mediācijas procesā. Jo Filipīnām ir arī Eh, svarīgs partneris attiecībās ar li savu lielo ziemeļu kaimiņu. Un tur strīds par jūras robežām. Eh, vi, turpat reģionā. Eh, tām nedrīkstētu būt negatīvas sekas. Un tāpēc vienošanās kopas valsts ir spējusi, spējušas atrast, mums to vajadzētu atbalstīt no savas puses. Filipīnām ir GSP plus status, to viņi saņēmuši no mums, Eiropas Savienības, un tas, manuprāt, norāda arī to, ka attīstība norit pozitīvā virzienā, un tas mums būtu jāatbalsta. Tāpēc es priecātos, ja mēs turpinātu diskusiju procesu jau pēc grozījuma iesniegšanas termiņa Es domāju, ka mums nebūs liela grūtība eh, atrast vienotu viedokli šajā jautājumā. Paldies! Abitini. Io ho trovato la relazione, mm, Presidente. Paldies. Lielisks eh, ziņojums ļoti drosmīgs, pilnībā varu piekrist šim ziņojumam. Vēlos izcelt vienu lietu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi atgādināt kolēģiem. Pēdējo gadu laikā Filipīnās ir notikušas ievērojams izmaiņas. Filipīnas bija ļoti nedroša valsts ar lielu korupciju, konfliktiem Arī sociālā izslēgtība visai liela. Ir, protams, vēl daudz problēmas, kuras ir joprojām aktualitā, aktuālas, taču esošā prezidenta darba rezultāti ir ievērojami, tie ir atvēruši, ir atvērta jauna perspektīva. Uh, Eh, šīs valsts attīstībai arī būs eh, spēcīgāks un uzticamāks attī attiecības arī ar Eiropas Savienību. Tiešām ir jāatbalsta Filipīnas eh, turpināt attīstīties, tāpat kā mēs to daram ar visām pārējām šī reģiona valstīm. Filipīnās nav daudz iedzīvotāju, bet Filipīnām ir ļoti svarīga ģeopolitiskā mm, loma un pozīcija jāteic, ka šīs valstis, kas ir Āzijas dienvidu austrumos, kam ir vēsturiskas attiecības ar Eiropas Savienību, vēlos teikt, ka tuvāko nedēļu laikā, tā, nākamo dienu laikā es arī izstrādāšu savus grozījumus. Ņemot vērā arī savu pieredzi, uzskatu, ka mums tiešām būtu daudz jādara tieši kultūras apmaiņas jomā. Uh, Filipīnās, piemēram, ir ļoti vēsturiska kinematogrāfijas tradīcija, ļoti plašs eh, kino tirgus, un arī ASEAN tieši no eh, kinematogrāfijas un citu kultūras uh, uh, jomu viedokļa šī valsts īpaši attīstās, un tad ziņojumā vajadzētu īpaši to izcelt un vēl norādīt, ko vēl vairāk varam darīt. Paldies! EES have asked them. They have nothing to say, or oh, they have a lot to say, but they do not want to say. Uh, es jau viņiem jautāju, viens jums nevēlas neko runāt. Lūdzu. Es uh, varētu teikt dažus vārdus par ziņojumu. Jūs uh, zinat, ka šie līgumi ir veids, kā modernizēt un pacelt jaunā līmenī attiecības ar trešajām valstīm. Es gribētu uzsvērt, ka uh, ir panākts labs progress attiecībās starp Eiropas Savienību un Filipīnām dažādos jautājumos. Nesenā pagātnē GSP plus uh, ref, režīms uh, tika piešķirs 2014. gadā. Uh, dzeltenās kārtas brīdinājums tika atcelts 2015. gadā par nelegālu zvejošanu un lidojuma aizliegums tika atcelts 2015. gadā. Esam ļoti pateicīgi Filipīnām par atbalstu ASV centieniem pievienoties Austrumāzijas samitam un ziņojums kā tāds ir ļoti labs, man ir tikai daži vērojumi. Savos komentāros jau esmu dalījies, nodevis tos sekretāriem. Daži komentāri ir tīri tāda statistiska uh, rakstura, tātad uh, par to, cik daudz Filipīnas iedzīvotāji dzīvo un strādā Eiropā, piemēram. Un uh, tāpat arī atsauksmes GSP plus uh, konvencijām. Un tas, manuprāt, vairāk ir jautājums par izpildi nekā par to, ka tur būtu kāda ratifikācijas trūkuma bijuši. Paldies. Dank. Paldies. Paldies arī Betīnī kungam. Es iekļaušu jūs minēto preambula, un varbūt jūs varat attiecīgi grozījumu arī sagatavot, tad man būs vieglāk eh, iekļaut šo tekstu, kas papildinātu ziņojumu. Ko mēs darām tālāk? Hmm? But that is 20 minutes time for coffee and cognac. 20 minūtes laika kafijai un konjakam. lai liberāļi uzsauc viņam visvairāk naudas. Betīnīkums, lūdzu. Priekšsādātāji, atvainojos, mēs aizmirsām palūgt, kāds ir kalendārs attiecībā uz Filipīnām. Tīri tādā tehniskā darba līmenī. Hmm? This was a debate. Yes, yes. This was the debate, but not. Šīs bija debats, bet neviens vairāk nelūdz vārdu, saka priekšsādātājs. After, after your... Pēc jūsu izteikuma neviens vairs eh, nebija gatavs runāt, jo nevienam vairs nebija nekas sakāms. No, Priekšsēdētājs prasīja par kalendāru, par laika kalendāru nākošajām sanāksmēm par eh, Filipīnām. Es jau kapītu. Vēl ir diskusijas ar eh, Filipīnas pusi par dažām programmām, un eh, šī informācija jums tiks nodot tad, kad mums eh, būs precīzāka informācija, un tas būs varbūt pāris nedēļu laikā, un tad mēs nonāksim pie galīgiem secinājumiem. Paldies! Mēs informēsim jūs turpmākajās dienās. Paldies! So, Izsludinu pārtraukumu līdz Mogherini kundze ieradīsies un informēs mūs. Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. Bedanke mich sehr herzlich. Vizepräsident. Vēlos īpaši pateikties komisijas priekšsēdētāju vietniecei un es augstākajai pārstāvēju par to, ka viņi ieradusies šeit, lai sniegtu mums pārskatu par vakar notikušo ārlietu padomi. Nezaudēsim tālāk laiku. bet varbūt varat norādīt arī uh, saikni starp eh, ārlietu padomu un iekšlietu padomu, kas bija iepriekš saistībā ar migrācijas jautājumu kas ir klasisks tāds eh, starpdisciplīnu temats, kur ir jābūt saskaņotībai. Un te problēmām jāsas, jāris, tās jārisina ir iekšliet ministriem un cēloņiem ārliet ministriem, ja es tā varētu teikt. Bet, eh, kā jūs minēju, tālāk laiku nezaudēsim un uzreiz došu vārdu Mogherini kundzei. Jā, lūdzu. Thank you very much, Helma. Paldies, Elmār. Sākumā gribu atvainoties par to, ka nebiju klāt pagājušā nedēļas sesijā. Esmu tagad atvesaļojusies un šķiet varbūt, ka biju ļoti nogurus arī pagājušā nedēļā, bet katrā ziņā man ir prieks šodien būt jūsu vidū. Vakar mums bija ļoti tāda būtiska, saturiska padoms sēde vairāk darba kārtības jautājumi. Un sākšu varbūt tāpat kā sāku vakar ar ārlietu ministriem ar diviem jautājumiem, kas nebija iekļauti darba kārtībā, bet eh, kas, eh, ko es pieminēju savās ievadu, ievadu uzrunā, kad uzsāku sanāksmi vakar. Pirmais eh, vēlēšanas Baltkrievijā jautājums, kam pievēršam uzmanību, un šim procesam mēs cieši sekosim turpmāko nedēļu laiku. Šī domājot par to, kādus lēmumus mums nāksies pieņemt un par sankcijām. Un otrs jautājums ārkārtīgi smagā situācija Jeruzalemē, Rietumkrastā un Gazā un par pieaugušo spriedzi tuvajos austrumos es eh, ziņoju ministriem, tāpat kā šobrīd eh, ziņoju arī jums. Netanjahu un abas svētdien veica viedokļu apmaiņu par to, kā varētu mēģināt mazināt šo spriedzi uz vietas un kādas būtu iespējas, nekavējoties sākt procesu, par kuru mēs vienojāmies Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas ietveros, lai veiktu kādus konkrētus pozitīvus soļus uz vietas, atbilstoši iepriekšējām vienošanām tā, lai mēs varētu rast kaut kādas politiskas risinājuma iespējas gan palestīniešiem, gan Izrēlai, un uh, tā tad, lai uh, Jeruzalemē tieši svētajās vietās mazinātu šo spriedzi. Un darba kārtībā mums bija četri jautājumi vakar ārlietu ministru sēdē, kas zināmā mērā ir saistīti savā starpā. Lībija, Sīrija, migrācija un uh, bēgļu krīze, Un uh, Eiropas uh, Savienības attiecības ar uh, Karību, jūras valstīm, Klusā okeāna valstīm. Kāpēc jautājumi ir saistīti? Nu, tāpēc, ka apsverot mūsu ārējās darbības iespējas saistībā ar migrāciju un bēgļiem, mēs vienmēr domājam par pašiem pamata cēloņiem un uzskatām, ka Lībija un Sīrija tie ir tādi karstās, karsto situāciju punkti, no kurienes arī nāk šīs migrācijas plūsmas. Un tāpat arī pārdomu procesu pēc, pēc Kotonu līguma noslēgšanas. Un tur arī mums ir jāpārdomā partneri un sadarbība ar tiem partneriem, ar kuriem mums ir uh, jau nolīgumi par uh, atpakaļ atgriešanu. Tātad viss šie jautājumi zināmā mērā ir saistīti. Sākuši konkrētāk ar Lībiju pieņēmām padomus secinājumus gan par Lībiju un Sīriju un arī par migrācijas plūsmām un bēgļu jautājumiem. Tātad Lībijas jautājumā mums bija iespēja veikt viedokļu apmaiņu ar ministriem par to, ka nepieciešams tāds vienots skaidrs signāls pirmām kārtām visiem Lībijas iedzīvotājiem šajās ārkārtīgi izšķirošajās stundās, aicinot viņus apstiprināt tos lēmumus, pieņemtos lēmumus, kas šobrīd ir uz galda. Protams, esam aktualizējuši arī savus plānus kopš šī gada sākuma un vēršam uzmanību uz visām iespējamām jomām, kur mēs varētu dot atbalstu šai um, Nacionālajai vienotības valdībai, kas varētu sākt savu darbu. Nu, tur detaļas neplānoju sniegt, ja vien jūs tas varbūt īpaši neinteresē, jo šis ir jautājums, par ko esam runājuši jau vairāk kārt. Jūs droši vien atcerēsieties, ka es ierosināju ārlietu ministriem sākt strādāt pie mūsu uh, pakotnes, ja tā var izteikties. Tā tad visi, iespējami, visi iespējamie atbalsta pak pasākumi Lībijai. Šo darbu mēs uzsākām jau februārī, martā jau tas bija izstrādāts. Veicām jau tādu konkrētāku plānošanu martā un gadījumā, ja šis viss Lībijas jautājums process virzītos ātrāk nekā mēs, bet, nu, uh, Jāsaka, ka šajā gadījumā plānošana no Eiropas Savienības puses bija nu, diezgan tā ātra un advancēta veikta. Te es negribētu iedziļināties detaļās pirmkārt, tāpēc, ka tas ir darbs, kas mums jāveic ar uh, saviem sadarbības partneriem uh, Lībijā. Tātad mums ir jāizsver dažādas opcijas, dažādās jomās. Pirmkārt, atbalsts, ko mēs varētu sniegt pašvaldībām, nodrošinot uh, būtiskākos, svarīgākos pakalpojumus. Es e, burtiski pirms dažām minūtēm par to runāju ar reģionu komitejas pārstāvjiem. Tātad, raugoties ne tikai no centrālo institūciju viedokļa šeit Eiropas Savienībā, bet arī no citām iestādēm, organizācijām, kā mēs varētu koordinēt šo palīdzību un atbalstu ne tikai drošības jomā, bet, eh, kā es teicu, arī nodrošinot šos eh, sabiedrībai svarīgos pakalpojumus. Bet par to visu mums noteikti būs jārunā ar Lībijas varas iestādēm un eh, cerams, inšalā, drīz tas viss arī notiks un Nacionālās vienotības valdība uzsāks savu darbu. Mēs tāpat pārunājām aktuālāko situāciju cīņā pret cilvēku kontrabandistiem vidusjūras reģionā bija ierosinājums nomainīt šīs operācijas nosaukumu, saukt to par Sofiju, Sofiju. Tas ir vārds meitenītei, kas dzīvo uz viena no vācu kuģiem. Tātad tā ir meitenīte, kas nāca pasaulē uz vienu no šiem kuģiem. Un varbūt šis vārds simboliski atspogļo to, ka kaut gan galvenais mērķis ir, protams, cīnīties pret šiem nelegāliem cilvēku pārvadātājiem un pret šiem krimināliem tīkliem. Uh, Tāpat laikā viens no nu, tāds blakus efekts, ja tā var izteikties, visam šim darbam uh, uz jūras ir tas, ka mēs glābjam tūkstošiem dzīvību un uh, ļoti daudz no šiem glābtiem cilvēkiem ir sievietes, bērni, ļoti jauni bērni. Kā jūs zināt, tā no drošības padome pieņēma rezolūciju pagājušā piekdien, uh, pilnvarojot šo operāciju, apzinotās mandātu un tvēruma, tīpaši otro fāzi, tātad pirmā, pirmai, pirmais posms otrajā fāzē tiek uzsākts. Tas sākās, šis darbs sākās burtiski dažas dienas pirms drošības padomas sēdes, un man šķiet, tas ir politiski tāds ārkārtīgi svarīgs signāls. Tas parāda, ka ir globāls atbalsts un ir vēlme sadarboties, lai vājinātu, lai atbruņotu šos uh, cilvēku pārvadātāju tīklus. Īpaši svarīgs ir fakts, ka rezolūcija ne tikai tika pieņemta, bet tika pieņemta ar 14 balsīm par un tikai vienai valstī, tātad Venecijolai atturoties. Un es domāju un ceru, ka tādā veidā mēs visi un arī masu informācijas līdzekļi varbūt uh, beidz viss šīs diskusijas par to, ka Krievija un Ķīna varētu būt pret šādu operāciju. Es domāju, ka šis rezultāts, kā es teicu, 14 par un viens uh, eh, atturoties, es domāju, tas parāda šo starptautiskās sabiedrības uh, noskaņojumu un uh, atbalstu Eiropas Savienības iniciatīvai un vēlmi sadarboties. Pat, ja no juridiskā viedokļa tas viss, protams, ir ļoti uzmanīgi jāveic, tā tad ir jāturpina šis darbs, ko esam vēl veikuši pēdējo mēnešu laikā kopā ar saviem partneriem ANO sistēmā, lai nodrošinātu, ka mēs eh, panākam kādus pozitīvus rezultātus, bet tagad otrās fāzes eh, pirmajā posmā. Es domāju, atkal mums ir liels darāmais darbs un eh, starptautiskā sabiedrības pilnīgs atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Un, kā es teicu, šajā kontekstā ir arī ļoti svarīgs atbalsts Lībijas pašvaldībā, Lībijas sabiedrībai. Tālāk par uh, Sīriju. Tātad Eiropas Savienība savā nostājā ir bijusi vienota, par to man arī šaubu nebija, un uh, esam nonākuši pie vienotiem secinājumiem, par kuriem vienojāmies. Pat uh, pirms ministrs sanāca kopā, tātad sagatavošanās darbs bija ļoti veiksmīgs un esam vienoti trīs galvenajos aspektos. Tātad vispārējā stratēģija Sīrijas jautājumā un Eiropas Savienības loma, tās devums, rodot uh, risinājumu Sīrijas krīzei, uh, humanās palīdzības uh, aspektā, tāpat arī, mm, lai nodrošinātu drošību un arī politiskā līmenī. Tātad no šīs humanās palīdzības viedokļa esam pārunājuši šo jautājumu daudzkārt, un tāpēc runāšu īsi Eiropas Savienība ir eh, lielākais eh, donors un eh, esam nolēmuši būtiski palielināt savu devumu gan caur ANO aģentūrām, kuras darbojas ar bēgļiem kaimiņu valstīs, ir ja tīpaši ANO cilvēktiesību bēgļu jautājumos. Tātad eh, tur tiek liels, veikts liels darbs. Un tāpat jāstrādā arī ar vietējām eh, varas iestādēm, jo bieži vien šie bēgļi netiek uzņemti bēgļu nometnēs, bet eh, tās ir vietējās pašvaldības kaimiņu valstīs, kas viņus uzņem. Tātad mēs gribam šo procesu padarīt tādu ilgtspējīgu un, un realizējamu. Un arī šīs vietējās pašvaldības kopienas, kas uzņem šos cilvēkus, tātad arī tur nepieciešams investēt viņu infrastruktūrā, ne tikai tādā materiālā izteiksmē, bet arī tātad Jordānijā, Libānā un citur. Tātad tie no šī humānā viedokļa esam palielinājuši savu atbalstu ļoti lielā mērogā. Esam izveidojuši šo trust fondu un uh, aicinām dalību valstis uh, palielināt savu devumu. Jāsaka, šis uh, darbs pamazām notiek lēnām, bet uh, tas turpinās, un es ceru, ka Eiropa padome ceturtdien uh, arī tur mēs vēl dzirdēsim jaunas paziņojumus šajā jomā. Tāpat arī uh, sadarbojamies ar savu biroju, kas atrodas uz Turcijas un Sīrijas robežas, tā tad arī tīri uh, Mm, humanās atbalsta palīdzības uh, ziņā. Tātad Sīrijā šobrīd šīs iespējas palīdzēt ir ļoti ierobežotas, ir ļoti grūti, bet katrā ziņā tas ir viens no mūsu diskusiju elementiem uh, reģionālā aspektā, lai mēs varētu nodrošināt gūt kaut kādu piekļuvu arī Sīrijas teritorijā, tātad cilvēkiem, kā nepieciešama palīdzība. Tātad arī tur šis politiskais process ir jāsāk. Tālāk par drošības jautājumiem. Šai ziņā sabiedrības viedoklis un masu informācijas līdzekļi, gluži labi saprotam iemeslu dēļ, ir pievērsuši uzmanību Krievijas darbībai. Tātad tā šobrīd atrodas tādā uzmanības centrā. Ir bijuši ļoti skaidri paziņojumi. Arī padomu secinājumos tas atspoguļojas, iespējams, ka vakar jau varbūt ar tiem iepazināties. Un svarīgākais te ir uh, uzsvērt, norādīt, ka jebkādai militārai intervencei ir uh, jābūt uh, vērstām pret ANO definētām teroristu organizācijām un nedrīkst to vērst pret kaut kādām citām opozīcijas grupām, bruņotām vai mēra noskaņotām, jo tas, ko Krievija dara, iet pretrunā tā informācija, ko mēs saņemam. Tālāk arī, ka šādai darbībai ir jābūt pilnībā koordinētais ar dažādiem reģionāliem un starptautiskiem spēlētājiem. Tātad šie uzbrukumi ir jāvērš pret Daešu uh, un tam līdzīgām organizācijām. Un uh, mēs esam saņēmuši arī ziņojums par Turcijas gaisa zonas uh, pārkāpšanu, kas var novest pie ļoti bīstamiem negadījumiem. Un, uh, Par to mēs runājam arī ar Erdoganu un viņa delegāciju, kad viņš viesojās Briselē pagājušā nedēļā. Un trešām kārtām mums ir jāapzinās, mūsu secinājumos arī tas ļoti skaidri atspoguļojās, ka Eiropas Savienība militārā ziņā neiesaistīsies eh, tādos apmēros, eh, tātad tik militarizētā veidā. Kaut gan, protams, mēs eh, iesaistamies šajā darbā cīņā pret Daešu. Un uh, arī Irākā, piemēram, atbrīvotajās zonās, tātad tur ir šie Eiropas spēki, bet uh, militāra darbība pret Daešu uh, kā tāda nevarēs atrisināt, mazināt šo krīzi pasaulē, tāpēc mūsu uzsvara punkts, par ko mēs runājam arī ar ministriem vakar, Un Eiropas Savienības loma ir aktivizēt politisko pārēju, politisko procesu. Ir nepieciešams uh, to izstrādāt, lai tādā veidā beigtu šo karu. Mēs esam norādījuši secinājumos, un, kā jau teicu, droši vien tos jūs esat jau aplūkojuši, ka nepieciešams aktīvi un iespējams proaktīvi uh, atbalstīt uh, ANO vadīto procesu Tas nenozīmē, ka mēs norādam uz kādu citu, kuram jāveic darbs, gluži pretēji. Mana pieredze rāda, ka ir divējāda pieredze ar ANO vadītiem procesiem. Tātad pirmais ir attālums, vai ilgums ANO procesu, teiksim, mēs atbalstam, redzam to, vai arī otra šī pieeja ir iesaistīties procesā, jo mēs ļoti labi zinām, kāda ir uh, ANO sistēma, tā ir tik spēcīga, cik spēcīgu to dara Eiropas starptautiskā, starptautiskā savienība. Un uh, Šai ziņā mēs saprotam, cik svarīga nepieciešama mūsu iesaistīšanās un mana personīga iesaistīšanās, lai varētu stiprināt uh, uh ANO īpašā Uh, sūtņa uh, darbību Sīrijā un atkal sniegt uh, atbalstu tīri starptautiskā mērogā, lai varētu uzsākt politisko procesu, kas varētu novest pie pārejas perioda. Šo darbu uzsāku jau šorīt, pieņēma Irānas delegāciju, un mēs sākām diezgan detalizēti pārunāt visas lietas, un pēc tam arī turpinājās uh, vēl garāka sanāksme ar um, augstākām amatpersonām no abām pusēm, tātad kā, lai konkrēti sāk uh, darbu un roda um, iespēju politiskam risinājumam. Šo darbu mēs turpināsim, tātad ar visām iesaistītajām pusēm - Irānu, Turciju, Saudarābiju vai pārējām Persijas līča valstīm, tātad pēc nepieciešamības. Tātad ar visām šīm iesaistītajām pusēm, starptautiskā mērogā, vai nu tās būs ASV vai Krievija, Tā tad jāizmanto visi iespējamie politiskie un diplomātiskie veidi un paņēmieni, lai varētu ietekmēt šīs iesaistītās puses Sīrijas gadījumā, lai rastu tādu visaptvarošu risinājumu. Tālāk par migrāciju. Tas bija trešais darba kārtības jautājums. Uh, padomes uh, secinājumos uh, vienā dokumentā it kā atspoguļojās tas darbs, ko mēs esam veikuši ārējās darbības um, aspektā saistībā ar bēgļiem, un tas sasaistījās arī ar darbu divos virzienos, tātad austrumu un dienvidu virzienā, uh, Tik izdarīt secinājumu arī no, Austru, no Rietumbalkānu konferences, tātad tā notika pagājušajā nedēļā Luksemburgā. Mēs skatījāmies, kā tagad ir sācies šis īstenošanas darbs. Un skatāmies, kā mēs konkrēti varam dot atbalstu saviem partneriem Rietumbalkānos. Tātad atkal ļoti sarežģīts darbs veicams ar Turciju. Un, protams, tas viss saistās arī ar diskusijām par Sīriju un eh, skaidrojām vajadzību mobilizēt ne tikai finansiālo atbalstu, bet eh, arī izmantot eh, arvien vairāk mūsu Eiropas Savienības aģentūras, tīpaši runājot, paņemsim, par sauszemes robežu pārvaldīšanu un kontrolēšanu, un vairāk izmantojot integrēto pieeju starp Eiropas Savienības aģentūrām un pastiprinot sadarbību ar ANO aģentūrām, it īpaši ar ANO augsto komisāru bēgļu jautājumus. Uh, jo uh, galvenokārt no Sīrijas, no Sīrijas iedzīvotājiem tieši sastāv šī migrācijas un bēgļu plūsma. Es uzsvēru, ka ir jānodrošina policijas un tiesiskā sadarbība, tīpaši Rietumu Balkānos, cīnoties pret uh, šo cilvēku pārvadātāju kontrabandistu uh, tīkliem, jo šis uh, vidusjūras dienvidu kanāls Tātad šo jautājumu mēs cenšamies risināt kopā ar iesaistītajām pusēm, arī ar uh, subsahāras uh, Āfrikas uh, pārstāvjiem, bet katrā ziņā runājot par uh, šo, tātad migrācijas kanālu, nu, tur ir ļoti daudz darba veicams, lai cīnītos vēl pret visu šo nelegālo darbību. Tāpat runājam arī par gatavošanos Maltas uh, galotņu sanāksmei. Mēs paredzam, ka tur ne tikai, tā teikt, oficiāli uzsākt šis uh, uzsākt šī trust fondu darbību. Un uh, es uh, arī informēju ministrus, un mēs uh, pārunājām, kā mēs varētu vairāk sadarboties, protams, saņemot arī dalību balstu atbalstu augst līmeņa dialogos, ko esam uzsākuši šo pēdējo 2-3 mēnešu laikā ar vairākām valstīm, īpaši Ziemeļā Āfrikā un Subsahāras Āfrikā un uh, turpmākajos un nākamnedēļ es došos uz Adisabēbu, un eh, ir paredzēta vēl pāris augsts līmeņu dialogu, kas notiks eh, pirms eh, šīs galoņa tikšanās valetā Maltā. Un visi šie jautājumi, tīpaši Sīrija, Libāna, migrācijas jautājumi, tas viss, protams, saistās ar Eiropadomas sēdes sagatavošanu, kurai ceturtdien būs tieši tāda pati darba kārtība. Tātad Eiropadoma galvenokārt vērtsīs uzmanību uz uh, šo iekšējo aspektu saistībā ar migrāciju un uh, bēgļiem, ņemot vērā ārlietu ministru secinājums par šiem trim jautājumiem. Un šie ārlietu padomu secinājumi varētu būt tāds ļoti derīgs uh, devums mūsu valstu vadītājiem, lai viņi varētu tālāk virzīt diskusijas tādā konkrētākā veidā. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, uh, Mums darba kārtībā bija jautājums par uh, Eiropas Savienības sadarbību ar, ar AKK valstīm pēc Kotono nolīguma. Tātad esam uzsākuši šo pārdomu procesu un Parasti tie ir um, attīstības ministri, kuri šo jautājumu virz uz priekšu. Mēs tiksimies 26. oktobrī ar šiem attīstības ministriem, bet uh, es lūdzu ārlietu ministrus neatstāt šo jautājumu tikai attīstības ministru ziņā, jo mums savā sadarbībā ar AKK valstīm ir jāmaina šī paradigma tātad no palīdzības sniegšanas uz partnerattiecību veidošanu, jo mums ir tik daudz tādi kopīgi interešu punkti, ka mums kopā ir jādefinē, teiksim, vai tā būtu migrācija, vai drošība, vai cīņa pret terorismu, vai ekonomiskās, vai attiecības vai cilvēktiesības. Tā tad uh, mums ir jālēm, kuros aspektos mēs uh, virzamies uz priekšu un nevaram domāt tikai par šo politisko, par šo attīstības aspektu. Tā tad tas ir process sākums, uh, process diskusijas vēl notiks, par to mums būs iespēja runāt arī šajā fórumā, bet katrā ziņā es vienkārši gribēju ārlietu ministriem norādīt, ka uh, šo jautājumu nevajadzētu atstāt attīstības uh, ministru rīcībā. Tas arī viss no manas puses īsumā, un tagad es labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem. speakers and we can manage Tagad dosim vārdu daudzajiem runātājiem, ja varam dot vārdu visiem, ja jūs varat iekļauties minūtē. Jums nē, atsimredzot. Kalniec kundze, vienu minūtu. Un Tanok kungs arī tad. Tad, tad, ja viss iekļausies, mums būs laiks. Um, high Paldies, priekšsēdētāji. Uh, augstās pārstāvs kundze. Mūsu ambīcijas Eiropas Savienībā ir spēlēt globālo līmeņu lomu ne tikai humanitāri, bet arī kā politiskai varai. Un skatoties uz ziņām no Sīrijas, es redzu Krievija, ASV, Saudārābija, Irāna, kur ir Eiropas Savienība? Eiropas Savienības rīcība nav pamanāma. Tomēr tā ir mūsu kaimiņu attiecību teritorija. Mans sapnis būtu redzēt Eiropas Savienību spēlējam aktīvāku lomu politiska risinājuma meklēšanā. Es piekrītu, ka mēs neesam militāra lielvara. Mums ir tā saucamā maigā vara. Pēc Krievijas intervences situācija ir kļūsi daudz sarežģītāka. Uh, 50 tonnas ar militāro aprīkojumu eh, devušās ceļā no ASV uz šo reģionu. Kā jūs realistiski vērtējat iespēju panākt politisku risinājumu, ja izskatās, ka ir vairāk eh, kā konfrontācijas starp Krieviju un ASV? Uh, eh, Hauit kungs, man prieks, ka jūs at esat atguvusi veselību par Palestīnu Izrēlu eh, vardarbības eskalācija rada bažas un jūsu koncentrēšanās uz piekļuvas nodrošināšanu uz reliģiskajām svētvietām ir ļoti svarīga. Savādāk tas var tikai pa, pasliktināt situāciju. Vajadzētu pievērst uzmanību šim jautājumam. Otrakārt par uh, Turcijas uh, spridzināšanu ko mēs varam darīt, lai atjaunotu kādu mieru procesu saistībā ar kurdu jautājumu. MH17 ziņojums pirms dažām stundām tikai ir parādījies. Manuprāt, tur rada, rodas vairāk jautājumu nekā atbildes, bet kāds ir jūsu viedoklis? Un visbeidzot, protams, ka mums privāti un arī publiski jārunā par šiem jautājumiem. Jautājums ir, vai par Irānu, ko mēs varam panākt, eh, iesaistot Irānu procesos. Ko jūs varētu par to sacīt? Paldies! Thank you, Chairman, uh, Madam High Representative over here. Tānāk, kungs. Eh, nav nekādu šaubu, ka Eiropas Savienība saskaras ar eh, nopietniem izaicinājumiem visā pasaulē. Rīt mums ir debats parlamentā par situāciju Ukrainā un Minskas otrās vienošanās īstenošana. No Ukrainas valdības skatījuma Krievija nav īsti izpildījusi vienošanās nosacījums, neatjaunojot Kievas kontroli par Ukrainas ārējo robežu. Un tagad, kad Krievija iejaucas militāri Sīrijā, nodrošinot svarīgu lomu uh, Eh, kopā ar Asad režīmu eh, Krievijas eh, loma globāli ir mainījusies attiecībā ar, ar Eiropas Savienību un um, bēgļu plūsmas kontekstā. Vēlos jūsu apliecinājumu, ka šie jautājumi tiks skatīti atsevišķi, respektīvi Krimas aneksija un Krievijas darbība Sīrijā. Man bija prieks dzirdēt, ka Krievija ir atsaukusi draudus par veto attiecībā uz operāciju Lībijas teritoriālajos ūdeņos pret cilvēktiesniecības tīkliem, bet kā mums izdarīt lielāku spiedienu uz Turciju, īstenot atpakaļ uzņemšanas eh, vienošanos ar attiecībās ar Grieķiju? Thank you, Chairman. Madam High Representative. Uh, Paldies, uh, priekšsēdā augstā pārstās kundzes galvenokārt gribētu uzdot jautājumu par uh, svētdienas vēlēšanām Baltkrievijā. Pēc padomes samit, pēc padomes sanāksmes vairāki ministri izteicās ļoti optimistiski attiecībā uz Baltkrievijas vēlēšanu rezultātiem un aicināja arī atcelt sankcijas, kāds ir noteikts Baltkrievijai. Tikai um, 30 opozicionāriem no visiem 7000, kas piedalījās vēlēšanu um, novērošanā, ir tiešām uzticami. Lukašenko no jauna iecelt savā tronī vēl uz pieciem gadiem, kā es saprotu, tad, uh, nu, viņš tur paliks vismaz vēl 25 gadus. Viņa jaunākais, viņa dēls ir tikai 11 gadus vecs, un Baltkrievijas likumdošana nosaka tā, ka 35 gadus viens cilvēks var būt prezidents. Situācija ir slikta, nevarēja arī novērot un kontrolēt šo balsotāju sārakstu, arī viss vēlēšanas nebija labi organizētas, arī balsu skaits notika neorganizēti, un tad pirmdienas paziņojumi par sankciju atcelšanu, man liekas, tas ir pārāk un pārāk optimistiski. Vai mums tomēr vajadzētu ņemt vērā arī to, kā notikušas uh, šīs vēlēšanas ne tik pārskatām un demokrātiski. Madam, uh, Lady Mogherini, can you please put on your... Mogherini kundze, vai jūs varētu lūdzu uzlikt austiņas? Thank you. Μου είναι λίγο δύσκολο να πω ότι... Liels paldies! Vēlos uh, norādīt uz to, ka uh, Tas, ka Eiropas Savienība varētu spēlēt centrālāku lomu Sīrijā, man liek baidīties no tā, ka Eiropas Savienības militārie spēki arī tur būs. Krievija jau ir tur, amerikāņi jau tur, vai arī mums tur ir jābūt. Ir, mums ir jābūt morālajam un ētiskajam spēkam. Un tad tas iet roku rokā ar to, kas notiek arī Jeruzālumē, par ko jūs arī runājāt. Mēs sakām, Izrēliešiem, ko jūs darāt Austrum Jeruzālamē? Kā tagad burtiski tiek apdraudēta vispār arābu iedzīvotāju izdzīvošana šajā reģionā, tad kādu lomu spēlējam šajā Izraels galvaspilsētā? Paldies! Paldies arī jums, augstā pārstāvs kundze. Mans jautājums ir par Lībiju. Man bija tas prieks arī pagājušajā nedēļā doties uz Tunisiju, un es arī runāju politisko partiju vadītājiem, cilvēktiesību aktīvistiem. Viņi visi norādīja uz to, ka ir nepieciešama vienošanās, bet tad bija ļoti garš saraksts ar nosacījumiem. Tad arī ļoti ietekmīgas cilti partijas, uh, politiskais, ar ko politiskās partijas nekonsultēs. Protams, ka tam visam ir tāda pretošanās. Kā jūs redzat šo procesu? Uh, Cilvēktiesība aktīvisti norādīja uz to, ka ir nepieciešams turpināt izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus. ANO izmeklēšanas komiteja um, tur sāks darbu 16. gada sākumā, vai Eiropas Savienība varēs to arī atbalstīt no savas puses. Tad arī par no misiju. Daudz uzskata, ka tā nav efektīvākā um, misija, lai izbeigtu kontrabandistu biznesu, un tad arī um, vācu mēdījos tiek, rakst, eh, tiek eh, sacīts, uh, rakstīts, ka šī glābšanas misiju rezultātā visai maz cilvēki ir izglābti. Jautājums, kādēļ jūs tik ļoti koncentrējaties uz militāro pieeju ciņā pret kontrabandistiem un nevis meklējat legāls veidus, kā bēgļus uh, varētu atvest uz Eiropu, tas iznīcinātu taču kontrabandistu biznesu. Un tālāk par Sāhels uh, reģionu. Jūs vēlaties uh, šo. Uh, šo multipurpose pieeju, kas tas īsti ir? Paldies! Paldies, augstā pārstāv. Pirmais jautājums par Lībiju. Gribētu zināt, vai Eirofora operācijai mm, jau uh, uzsāks arī uh, šo savu darbību arī uz zemes, uz, uh, vai jau ir uzsākta šī darbība, vai paredzēt kādu fāzi. Un otra lieta par Sīriju, ņemot arī vēru, vērā situāciju, kāda ir šajā valstī risinājums nav asats, bet uh, mēs diezin vai izvairīsimies no viņa, jo viņu atbalsta Krievija un Irāna, ņemam vērā šo situāciju, un kādus pasākumus mēs pieņemam, lai izietu no šī strupceļa. Kādu spiedienu mēs arī izdarām attiecībā uz pēc līča valstīm. Šīs valstīs nav spēlējušas uh, Uh, vajadzīgo lomu, lai arī uzņemtu imigrantus, kuriem nu, šīm valstīm tomēr ir uh, kult, vismaz no kultūras uh, aspekta vairāk kopīga. Vai būs arī kādi jauni pasākumi, lai cīnīties pret kontrabandistiem un atbalstītu partnerus? Prezidente. Paldies. Sīrijas jautājums. Mums ir šeit jāprecizē lietas ļoti skaidri. Vai turpinām Obamas stratēģiju, turpināt uh, nebeidzamu karu bez rezultātiem, vai arī tomēr ir uh, jāpieņem vērā tas, ka uz vīdes ir reģionāls spēks, uh, kura kurš var sakaut Islama valsti, un šeit arī Eiropai ir jā, jāizdara izvēle, vai jāturpina liederīgs dialogs ar visām, eh, visiem partneriem. ISIS ir Eiropas naidnieks, un tas ir jāiznīcina. Tālāk Lībijas jautājums. Uh, Es gribētu zināt, nu kas tiek konkrēti darīts, lai tur mainītu situāciju, vai mēs gaidām, ka tiks izveidot šī nacionālā eh, savienība. Nu, es nezinu, mēs jau varam būt ļoti optimistiski, bet es esmu vairāk pesimistiski noskaņots. Tad, eh, ko konkrēti darāt, lai varētu arī cīnīties pret kontrabandistiem? Un pēdējā lieta. Jā, augstā komisāri arī min to, ka Eiropas Savienībā ir um, pirmā, kas uzņem bēgļus, bet ir citas uh, šīs reģiona bagātās valstis. Kādēļ tās nesiet, netā, netiek sauktas pie atbildības, lai tās pirmās uzņemtu šos cilvēkus, kas bēg no savām valstīm? Um, thank you. The stability of the Paldies, Lībijas vienošanās stabilitāte ir arī atkarīga no um, partnerattiecības un ar, par šo situāciju tālāk. Uh, par uh, to, kā varētu atbrīvoties no ISIS un Alkaida struktūrām Lībijā. Tripolē, vai mums būtu jāaicina lībiešus neutralizēt šos spēkus, jādod viņiem militārais atbalsts un tā tālāk? Jūsuprāt, kas būtu jādara, lai iznīcinātu šos terorišķus šajā valstī? Grazie. Paldies. Pavisam īsi. Mēs gribam lielu, vairāk redzēt Eiropas Savienību Sīrijā. Tad varbūt, kas eh, to prasa, tad arī vajadzētu vienoties arī dalību valstīm par iespējamām opcijām. Atbalstām Asādu armiju, tad arī Krievijas šī intervence, tad mums ir jābūt vienotai attieksmei. Divas lietas. Es pats dažas dienas atpakaļ biju Libānā un Jordānijā. Zatārī nometnē un un citur. Divas problēmas, kuras es redzēju. Izskatās, ka bēgļi neredz risinājumu, viņi pārdod mājas un zemes, līdz ar to mēs tiešām varam runāt par masveidu imigrāciju. Otrkārt, Libānā ļoti nopietna problēma arī attiecībā uz uh, Uh, valdības pārvaldību, kā tad šo naudu, ko mēs viņiem sūtām, var pārvaldīt nēsoša valdība Libānā. Sagaidām arī pozitīvas atbildes, bet jautājums ir par to, vai varbūt tomēr arī ANO varētu sniegt juridisko pamatu, lai varētu panākt vienošanos šajā reģionā. Thank you, Chair. Uh, Madam, uh, Paldies, Kotīgas kundze. Trīs lietas. Ukraina. Tas, ka padomes darba kārtībā vispār nebija iekļauts šis punkts, mani satrauc. Otrakārt, Baltkrievija. Salīdzinot ar vakardienu, ir arī bijis šis uh, paziņojums par demokrātijas trūkumu Baltkrievijā un vēlos arī informēt, ka Krievijas federācija 13. 30. septembrī arī notiek sankcijas attiecībā uz visu um, muitas uh, savienību, tā skaitā arī Baltkrieviju un Poliju uh, no padomes. Uh, ANO padomas drošības rezolūcija par šo runā, bet īsti nav skaidrs Uz ko attiecas otra šī no rezolūcija? Cik es saprotu, tad pirmajā fāzē jau tad, tad, piemērojās šī pirmā rezolūcija, bet kas attiecas uz otro fāzi? Thank you. Uh... Paldies augstā pārstāv vēlētos uzdot divus jautājumus. Jau Kalnietis kundze runāja par Sīrijas konferenci un tam līdzīgi, ko es lasīju un gribētu vairāk arī dzirdēt par šo. Jūs arī gribētu sasaukt šādu konferenci, piedāvāt tādu kā vidutā lomu. Es gribētu dzirdēt par to vairāk, vai tas tā ir vai nē. Tad arī ļoti svarīgi, lai Saudārābija, Turcija, Irāna un Krievija viss saistos pie galda. Uh, Otra lieta par Turciju, par šo šausminošo eh, teroraktu eh, sestdien. Mans iespējas ir tāds, ka vardarbība, kuru arī mūd, veicina pēdējo nedēļu laikā valdība, sagatavojot novembra vēlēšanas, jo īpaši uh, pret kurdu pirījumu un tam līdzīgi, tad jūsu paziņojumā es. Uh, nemanīju kritiku. Es lasīju, ka jūs teicāt, ka partnerībā ar Turcijas iestādē mēs esam stipri, ka šī partnerība ir ļoti strikt, stingra, vai jūs tomēr negribat nedaudz pakritizēt arī Erdogana rīcību šajās nedēļās pirms vēlēšanām? Paldies, e, priekšsēdēt augstā pārstāvja. Jā, esmu arī nedaudz e, um, samulsusi par e, Krieviju, par to, ko jūs sakāt attiecībā uz Krievijas lomu Sīrijā šodien. Jūs sakāt, ka Krievijas intervence nav nepamanīta. Washington Post dažas dienas tika rakstīts, ka. Krievija veids gaisa uzlidojums ne tikai ISIS teroristiem, bet arī citiem. Te jūs teicāt, ka jā, ir šis militārais komponents. Uh, Varbūt ir kāds pārpratums, varbūt jūs varētu precizēt, kāda tad ir jūsu reakcija. Es domāju, ka ir nepieciešams nosodīt Krievijas uzbrukumus pilsoņiem un citām militārām grupām, kuras nav islama valstu, valsts militārās grupas. Paldies! Yeah. Eh, Senora Mogherini, gracias. El apoyo al. Mogherini kundze, liels paldies par jūsu sniegto informāciju. Tagad Īslāma valsts kļūst aizvien spēcīgāk, ir arī pārkāpti Eh, pārkāptas šīs um, no cīņām brīvās zonas, jeb šīs drošās zonas. Arī Krievijas iejaukšanās tagad visu sarežģīja. Un tad ir arī jautājums par to, eh, kāda ir eh, situācija ar mēra noskaņotajiem Sīrijā, kā turpināsies sarunas ar visām iesaistītajām pusēm, arī ar Irānu, vai jūs iedomājaties kādu uh, reģionālu sadarbību, vai esat uh, pesimistiskāk vai optimistiskāk pēc uh, jūsu tikšanās ar uh, Irānas pārstāvjiem? Gomes kundze, jāpaldies. Augstā pārstāv par Lībiju. Ja vienošanās netiek panākta, uh, tad vai mēs darīsim kaut ko vairāk, lai arī izsinātu svarīgo jautājumu par SSRDR un vienošanās netiek panākt, tad kā mēs uh, cīnīsimies pret uh, šo iekšējo cīņu. Protams, tam ir saikne ar terorisma grupām un saistība ar mūsu drošību. Tālāk par Sīriju Jūs sakāt, ka dalība valsts tur neiesaistās militāri. Es to neredzēju Irākā. Viņi tur iejaucas, bet viņi nekoordinējas. Viņi nekoordinējas vispār attiecībā uz uh, militāro uh, piegādi un aprīkojumu. Es gribētu, lai viņi tur tik, lai jūs viņus tur koordinējat patiesībā viņi vispār nekoordinēs, lai nodrošinātu pat izglītību bēgļu nometnēs, tādēļ arī bēgļi mūk no turienes un nāk uz Eiropu, ko mēs varam darīt, lai uh, uzlabot situāciju. Pikula kungs. Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Augstā pārstāv jautājums. Ko padomu domā par Serbu republikās sasaukto referendumu. Ja šis referendums tiešām notiks, vēlos atgādināt, ka uh, Bosnijas Hercegovinas iestādes jau lēma par reformu programmu kā daļu no stabilizācijas asociācijas procesa. Tad arī vis, vispārējais vēlēšanas tika organizētas pagājuši gadu, bet mēs neredzam nekādu konkrētu progresu attiecībā uz uh, programmas īstenošanu. Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības attiecības ar Bosniju Hercegovinu ir apdraudēts? Herzlichen Dank, aber das ist nicht. Paldies, bet tas nav jautājums attiecībā uz pēdējo ārlietu padomi, ja es pareizi sapratu. Tālāk Plenkovičs kungs. Thank you very much, Chairman Brok. Paldies. Brok kungs, Magarīnī kundze. Par migrāciju. Es saprotu, Pēc vakardienas pārdomas jūsu kolēģis Tīmerman kungs un Hāna kungs dosies uz Ankaru, lai redzētu, kā varētu īstenot rīcības plānu sadarbībā ar Turciju. Vai jūs varētu detalizētāk paskaidrot, kā tiks risināt bēgļu un imigrācijas krīze plašākās, uh, plašākā attiecība kontekstā ar Turciju? kāds ir Turcijas uh, prasības, kā tās ir saistīts ar vīzu liberalizāciju, atvērt uh, jauna saruna nodaļas, tad arī šis drošību zonu izveida, kā noturēt migrāciju plūsmu pēc iespējas tuvāk uh, uh, Sīrijas uh, kaimiņu valstīm. Tad tas ir ļoti svarīgi. Progresa ziņojums Turcijas dēļ, kā mēs zinām, ir uh, pārcelts. Freund kungs. Paldies, priekšsarētāji, paldies Mogarīnī kundzei, tīpaši par informāciju, ko Eiropas Savienība plāno darīt, respektīvi aktīvi iesaistīties risinājuma meklēšanā Sīrijā politiski. Nesam pārāk daudz dzirdējuši par šādu iespēju. Viena no problēmām šajā reģionā ir tas, ka Daesh ir grupai piekļuva uh, Uh, naudai, finansējumam, lai varētu finansēt savu darbību? Vai Eiropas Savienība apsver kādas pasākumus, lai pārtrauktu šo piekļuvu, uh, rodot cits risinājums? Paldies, man arī pašam ir jautājums attiecībā uz Sīriju. Pareizi jau saka, ka ANO process uh, turpinās. Un bet tā ir tāda pastarpinātā kardarbība. Un daudzām pusēm tur ir iespējas, viņa ietekme. Tāpēc secinājumos piektais punkts par Sīriju ir vissvarīgākais. ES proaktīvi, proaktīvi strādās ar tādiem partneriem, kā Saudā Arābija, Irāna un cits. Tāpat es saprotu ASV, Krievija un Arābu līga, piemēram, ANO ietvaros nosakot nosacījums miermīlīgai pārējai. Un šajā kontekstā padome uzliek par pienākumu augstai pārstāvēji meklēt veidus, kā aktīvi meklēt iespējas reģionālajai sadarbībai. To es uzskatu par eh, galveno teikumu šajos secinājumus. Varbūt jūs varat arī par to kaut ko pateikt. Lūdzu. Un to jūs labi pamanījāt, tik tiešām. Es labi arī saprotu joprojām eh, zinām frustrāciju attiecībā uz to, kur Eiropas Savienība ir Sīrijas situācijā. Tā nav pamanām, mēs redzam Krieviju, redzam ASV, veicot uzlidojumus, bombardēšanu, bet eh, nezinu, vai jūs būsiet vīlusies, bet eh, mēs nemetīsim bombas. Ja jūs eh, to sagaidat, būsiet vīlusies. Mūsu loma ir tieši tāda, kā priekšsēdētājs norādīja darbs pie diplomātiskā risinājuma varbūt mazāk piesaista uzmanību ar virsrakstiem laikrakstos, bet es domāju, parlaments to labāk sapratīs. Es uzskatu, un dalību valsts arī visas uzskata, ka tas ir eh, tas ceļš, kas mums jāiet. Vai tas būs pamanāms, nezinu. Tas bija pietiekami pamanāms Irānas jautājumam. Mēs stundām ilgi diskutējām šodien ar Irānas delegāciju Eh, par to, kā rast risinājumu situācijai Sīrijā. Jo, ja mēs vēlamies, lai eh, aktīvi iesaistās attiecīgie dalībnieki Sīrijā un ap Sīriju, tad ir nepieciešams kāds, kas ar viņiem runā. Kāds, kuram uzticētos, vismaz zināmā mērā uzticētos, un kas būtu gatavs ar viņiem runāt. Un tas ir tieši tas, ko mēs darām manuprāt, man ir bijuši trīs vai četras sanāksmes ar Saudās Arābijas ārlietu ministru pēdējā mēneša laikā, Irāna šorīt atkal, tiekoties ar mani un augstākajām amatpersonām šeit Briselē, 6-7 stundas ar mūsu partneriem no Irānas. Vai tas būs New eh, York Times eh, pirmajā lapusē rītdien, diez vai, bet tas ir darbs, kas mums ir jādara. Uh, paralēli arī to, ko Sturs kungs dara šodien Maskavā un parīt aizparīt Vašingtonā, izveidojot diplomātiskās sadarbības tīklu, kas varētu ļaut e, diplomātiskajam politiskajam procesam turpināties. Jā, mēs esam maigā vara, bet mums ir jābūt iesaistītiem politiskajā procesā. Tad es teiktu, jā, mēs esam maigā vara, bet mums jābūt arī stingrai varai, tad, kad tas ir nepieciešams, tad, kad ir jābūt tādiem. Ne es, ne ārlietu padome nesaskata nepieciešamību un vajadzību būt drošības eh, jomas dalībniekiem Sīrijā. Varbūt tas būtu nepieciešams citās vietās, kur mēs varam izmantot savus militāros instrumentus, kā Eiropas Savienība, varbūt citur. Bet šeit mēs redzam mūsu lomu lielākoties humanitārā ziņā Tas nav strīdīgi un nav apstrīdami, nav arī nekas jauns. To mēs darām visu laiku un arī politiskā ziņā. Tas eh, nenozīmē obligāti, ka mums ir jāorganizē konference. Ne kā Eiropas Savienība, ne kā ANO. Tas nozīmē veidot diplomātisko politisko tīklu, kas var ļaut sākties uh, politiskajam procesam. Organizēt konferences ir noderīgi tad, ka, ja jūs skaidri zināt, kāds varētu būt konferences iznākums. Jo savādāk jūs vairāk enerģiju tērējat pašu konferences eh, organizēšanā, nekā ieguldat eh, tajos procesos, kur, kur ir jāveicina. Ir īpaši šajā situācijā kad mums ir eh, skaidri jāiesaista atšķirīgie dalībnieki ANO ietvaros, arī tādēļ, ka tas ir tik sarežģīti pašiem iesaistītiem dalībniekiem ka mēs visi uzskatām, ka ANO ietvars ir vienīgais, kurā visas iesaistītās puses Sīrijā un ārpus tās jutīsies pietiekami ērti, lai piedalītos. ASV, Krievija, Turcija, Irāna, Saudārābija, Eiropas Savienība, arī citi svarīgi reģionāli dalībnieki un, protams, Sīrijas puse, kas šobrīd ir tās, kas eh, vismazāk vēlas sēsties pie galda. Mandāts tieši tāds - censties noskaidrot, vai Eiropas Savienība spēj divpusēji vai daudzpusēji ciešāk eh, eh, koordinācijā ar ANO aktivizēt un veidot, vai vismaz palīdzēt veidot atšķirīgu pieeju no galveno dalībnieku puses. Un pēc tikšanās ar Irānas delegāciju esmu samērā pārliecināta, ka tas ir iespējams. Domāju, ka lielākā daļa no reģionālajiem un starptautiskajiem procesu dalībniekiem var saprast vai nonākt pie tā, ka tas ir viņu interesēs piedalīties šādā konferencē. Un tieši uz eh, šī pamatā arī tiek veidots mūsu diplomātiskais darbs. Par Krievijas lomu. Eh, man žēl, ka mēs paļaujamies uz plašsaziņas līdzekļu ziņām, ja mums ir savs oficiālais kanāli. Un jums priekšrocība kā parlamenta deputātiem ir tāda, ka jums ir piekļuve tiešajiem avotiem lielākā mērā nekā žurnālistiem. Es tāpēc aicinātu jūs lasīt padomas secinājums par Krievijas lomu varu jums nolasīt, ja jūs to vēlaties šeit. Desmitajā punktā sacīts, ka nesenā Krievijas militārās dar darbības ārpus Daešu un citām ANO apzīmētām teroristu grupējumām rada eh, nopietnas bažas un ir nepārtraukti jāaptur. Tāpat arī Krievijas veiktie eh, kaimiņu valstu gaisa telpas eh, pārkāpumi Tas, riskē, eh, tas rada risku pagarināt eh, konfliktu, pasliktināt humanitāro situāciju un palielināt radikalizāciju. Mūsu mērķim jābūt ir konflikta deeskalācija un eh, tiek izteikts aicinājums Krievijai koncentrēt pūliņus uz politiskā risinājuma meklēšanu šim konfliktam, aicinot Krieviju izdarīt visu, lai mazinātu konfliktu Sīrijā Eh, balstoties uz eh, ANO drošības padomas rezolūciju 2139. Eh, es aicinu jūs visus skatīt mūsu oficiālos dokumentus un paziņojumus, nevis paļauties uz fona informācijas rakstiem plašsaziņas līdzekļos, kur žurnālisti dažkārt pamatoti, dažkārt nepārāk pamatot rakstīt. Un šeit nav nekādas ciešas saiknes starp situāciju Sīrijā un Ukrainā. Tas nav iespējams. Minskas e, vienošanās īstenošanai joprojām ir priekšnosacījums situācijas uzlabošanai Ukrainā. Nav tā, ka trūkst uzmanības no mūsu puses šajā jautājumā, jo Ukraina, tāpat arī visas pārējās austrumu partnerības valstis, bija ģimnika darba kārtībā septembrī, Elmārs arī piedalījās debatēs, tas bija tikai pirms viena mēneša. Es domāju, ka ārlietu padomas darba kārtība ir līdzsvarota, un šie jautājumi atgriezīsies novembrī vai decembrī, kad būs nepieciešams izvērtēt eh, Mīnskas līguma īstenošanu līdz gada beigām. Tad eh, pavisam īsi par Annas Gomešu sacīto par nepieciešamību koordinēt dalību valsts darbību. Es teicu, ka tas ir Eiropas Savienības kā tādas izvēle ne, neveikt militāru intervenciju Sīrijā un Irākā. Tas nenozīmē, kā es minēju, ka mēs varam paļauties ka mēs nevaram paļauties uz militāriem risinājumiem citās vietās. Uh, Mēs to arī darām, paļauties koalīciju, piemēram, Irākā, tu varam to darīt arī Sīrijā, eh, bet mēs to darām ar citiem eh, līdzekļiem, nevis militārajiem. Bet, kā jūs labi zinat, visas mūsu dalība valstis piedalās koalīcijā vienā vai citā formā. Dažas ļoti aktīvi eh, strādā no militārā viedokļa, citas tikai piedaloties humanitāri. Iepriekšējā dzīvē, teiksim tā, Es lielu uzsvaru liku uz Eiropas ietvaru eh, kopīgai rīcībai dalību valstīm, un tas joprojām ir pamats. 15. augusta pagājušā gada eh, secinājumu no ārlietu padomas eh, piešķir kopīgu ietvaru dalību valstu rīcībai, atzinīgi vērtējot kopīgu Eiropas Savienības dalību valstu ieguldījumam cīņā pret Daešu mums joprojām ir kopīgais ietvars, kas attiec uz militāro koordināciju tām aktivitātēm, kuras īsteno dažas dalību valstis. Tas nebūtu piemērots Eiropas Savienībai, šī koordinēšanas loma, jo pirmkārt tas notiek daudz plašākā koalīcijā, kas eh, skar ne tikai Eiropas Savienības dalību valsts, tā ir globāla koalīcija, kur piedalās ļoti daudz citas puses - ASV, Austrālija, Kanāda, arī citas valsts Un nebūtu piemēroti, ja Eiropas Savienība sāktu koordinēt militāro darbību globālās koalīcijas ietvaros, kur lielākā daļa no dalībniekiem nav Eiropas Savienības dalību valstis. Kā jūs zinat, es nekad uh, neatsakos no iespējas koordinēt Eiropas Savienības darbību, nebūtu arī šajā gadījumā, ja vien es eh, ne, neuzskatītu, ka tas šobrīd eh, ir nepiemēroti. Eh, ka šajā kontekstā Eiropas Savienība uzņemtu šādu lomu. Mana, man vēl ir par Turciju daudz kas sakāms. Manā paziņojumā runāju, jūs laikam uzdevāt šo jautājumu. Tātad es runāju par partnerību ar varas iestādēm un iedzīvotājiem. Tā nepieciešamība šobrīd ir vēl aktuālāk nekā jebkad agrāk. Es saprotu sarežģījumus un jautājumus par dinamiku, uzbrukumiem un reakciju uz tiem. Teikšu tā, ka esmu ļoti nobažījusies. Un uzskatu, ka mūsu lomā ir jābūt veicināt vēlēšanu procesu turpināšanos, un vēlēšanām jānotiek ir kā plānots 1. novembrī, tādā vidē, kas varētu ļaut nodrošināt atbilstīgu priekšvēlēšanu kampaņu, taisnīgas, caurskatāmas un pēc iespējas mierīgākas vēlēšanas. Otrakārt, mēs nekad uh, nepārtrauksim aicināt Turcijas varas iestādes, Turcijas iedzīvotājs un visas politiskās partijas atsākt e, iekšējo mieru nodrošināšanas procesu. Tas ir svarīgi Turcijai, tās iedzīvotājiem un arī visam reģionam kopumā. Turcijas loma migrācijas krīzē ir tikusi apspriesta ne tikai ārlietu ministru sanāksmē vakar, bet arī Rietumu Balkānu augsta līmeņa konferencē pagājušā nedēļā Luksemburgā, klātesot Turcijai. Un tas bija viens no svarīgākajiem diskusiju punktiem arī Erdogana vizītes laikā šeit Briselē. Ļaujiet man apliecināt, ka es ļoti labi saprotu šo spiedienu, uh, risināt uh, bēgļu jautājumu ar Turciju. Tas ir kopīgs izaicinājums mums, ļoti sarežģīts. Bet ļaujiet man pateikt, ka it īpaši tā, ka mēs tikko esam pabeiguši diskusiju par Sīriju, mums ir arī skaidri jāpatur prātā tas, ka mums ir nepieciešams uh, palielināt dialoga līmeni un kopīgā darba līmeni ar, tir, ar Turciju ne tikai attiecībā uz bēgļu plūsmu pārvaldīšanu, bet pirmām kārtām varbūt jau reģionālā mērogā, jo Turcija ir nu, viennozīmīgi svarīgs spēlētājs reģionā saistībā ar Sīrijas krīzi, saistībā ar reģionālo līdzsvaru, un tā ir valsts, ar kuru mums ir jānodrošina augsta līmeņa eh, politiskais dialogs arī reģionālā kontekstā. Un kā jau es to norādīju savu mandātu pašā sākumā, mums ir jāatsāk uh, sarunas ar Turciju par paplašināšanos. Ir vairākas lietas, kas Turcijai ir interesantas, kuras tā gribētu apspriest. Šobrīd Turcijai aktuālākie jautājumi ir drošības situācija iekšēji un reģionā. Šie jautājumi varētu būt savstarpēji saistīti. E, pretterorismu pasākumu, tos mēs varam e, kopīgi risināt, un Sīrijas krīze. Uh, Protams, arī eh, vīzu režīma atvieglošana, Eiropas ceļš un šīs kopīgās iespējas. Bet mums uz Turciju jāskatās ne tikai ar atjaunotu enerģiju attiecībā uz paplašināšanas procesu, bet, manuprāt, eh, arī kā uz būtisku partneri reģionā. Mums ir svarīgi uzturēt labas attiecības ar viņiem. Kas attiecas uz austrumu ceļu migrācijai? Nē, mēs neapsveram iespēju īstenot Eiropas Savienības misiju, lai cīnītos ar kontrabandistiem un cilvēku tirzniecības tīkliem. Šajā tā mēs strādājām pie policijas sadarbības uh, instrumentiem Balkānu reģionā ņemot vērā, ka visas šīs valstis ir virzībā uz Eiropas Savienību, un tas mums ļauj izmantot cits instruments nekā vidusjūras teritorijā, un ņemot vērā, ka uh, sauszemes robežas tomēr ir atšķirīgs no jūras robežām. Tāpēc mēs strādājam nevis plānojot Eiropas Savienības misijas, uh, ar, kas būtu konkrēti vērsts uz šo reģionu, bet gan stiprinam tos instrumentus, kas mums jau ir tradicionāli politi policijas sadarbības jomā, kas, manuprāt, var būt tikpat efektīvi, ja mēs pietiekam enerģiju ieguldam. Tālāk par Lībiju. Uh, operācija Sofija. Sākumā vēlos padalīties ar kaut ko. Tad, kad es ierosināju Sofiju, bet kāds teica, tas ir šis sieviešu vārds. Un, kam, un es e, centos e, pārliecināt, ka kāpēc gan nevaram militāru operāciju sieviešu vārdā saukt. Un nu, tāds kā joks tāds. Ši, šī ir pirmā ANO drošības padomas rezolūcija. Es nezinu, kurš jautāja to. Jā, šī bija pirmā ANO drošības padomas rezolūcija, kas uh, atbalstīja šādu rīcību. Es nezinu, kāds uh, apjukums bija, uz ko jūs atsaucāties uh, uz pirmo un otro, un šī ir pirmā. Paldies apvienotai karalistei par lielisko darbu un koordinēšanu ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir ANO drošības padomē. Man jāsaka, ka mums izdevās ļoti labi nokoordināt Eiropas Savienības dalībvalsts darbību ANO sistēmā. Otrakārt, nē, mēs neesam plānojuši sauszemes fāzi operācijai. Kā jūs zinat, operācija ir dažādas fāzes. Mēs joprojām esam otrās fāzes pirmajā posmā. Vēl ir jābūt arī otrās, otram uh, solim, bet nav plānota sauszemes operācija Lībijā. Mūsu operatīvajos plānos sadarbībai tas nav paredzēts. Treškārt, mazāks izglābto cilvēku skaits. Mēs esam izglābuši ar šajā operācijā, kas nav paredzēta cilvēku glābšanai, bet apkarojot cilvēku tirdzniecības tīklus, mēs tūkstošiem cilvēku esam izglābuši, Eh, papildus tam, kurus glāba Frontex, eh, kuriem ir instruments glābšanai tieši. Eh, nē, esmu pārliecināta kopējos skaitļos, ka jums ir taisnība. Manuprāt, pēdējos trīs mēnešos šajā operācijā esam izglābuši vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk. Bet jau šobrīd ir atturošs efekts šajā posmā, šajā maršrutā kas, manuprāt, ir viens no tiem rezultātiem, kur vēlamies panākt ar šo operāciju. Vai tas ir visefektīvākais veids? Nu, visefektīvākais veids būtu atrisināt krīzi un nodrošināt, ka Lībijas varas iestādes kontrolē valsts robežu un efektīvi sadarbojas ar mums, pārvaldot šīs plūsmas. Pašreizajā situācijā es teiktu, ka šis ir samērā efektīvs instruments, kas ir mūsu rīcībā. Lai padarītu noziedzīgajām organizācijām eh, sarežģītāk eh, gūt peļņu no šīm darbībām. Jā, viņi meklēs alternatīvus maršrutus. Un tas ir jautājums, pie kur mēs eh, strādāsim, bet no kaut kur jau jāsāk. Un jau šobrīd arestu skaits ir ievērojams un ievāktās informācijas apjoms pirmajā mm, operācijas posmā arī ir apjomīgs. Uh, Līdz ar to tas ir tiešām ar labu efektu, atturošu efektu, padarot eh, cilvēktirdzniecības eh, grupējumiem dzīvi sarežģītāk, eh, parāda, ka šis biznesa modelis viņiem nedarbosies. Joprojām par Lībiju. Tik tiešām tā ir, ka visi atbalsta vienošanos un tad ir garš saraksts ar bet un nosacījumiem. Tā tik tiešām ir. Problēma ir tāda, ka šis ir pēdējais brīdis, kad visas šīs iesaistītās puses var eh, beidzot saprast, ka viņu pieminētais bet eh, pielīdzināms arī citu pušu nosacījumiem un be, minētajiem bet, un eh, tas ir labākais risinājums, kas mums ir kā sākumpunkts. Ja mēs panāksim šādu valdību, ko veidos eh, Nacionālā izlīguma eh, struktūras, eh, tad tas neatrisim visas problēmas. Drošības ziņā joprojām situācija būs ļoti sarežģīta. Bet, un tas ir mans bet, lēmumu pieņēmēji Lībijā, cilvēki, kuriem ir politiskā atbildība, sāks saprast, Ja vien viņi neatteiksies no šiem nosacījumiem un saviem bet, tad eh, situācija paliks sarežģītāka. Lībijas iedzīvotājiem ir apnicis šis karš. Viņiem ir nepieciešams atrast izēju. Un tā ir tikai daļa no tā, ko starptautiskā kopiena var izdarīt. Starptautiskā kopiena var tikai daļu izdarīt, pārējais ir jāizdara vietējiem spēkiem. Mēs varam atbalstu sniegt, palīdzēt bet lēmumam ir jābūt pašam Lībijai. Un mēs necenšamies aizvietot Lībijas e, vietējos spēkus. Un pēdējās nedēļās es redzu e, no reģionālajiem pusēm Ēģipte, Turcija, Arāba Emirāti, citi ļoti aktīvi iesaistās pozitīvi un cerams tā arī tas arī turpināsies. Un ISIS un DDR, e, mēs, protams, plānojam arī tur rīkoties tik tiešām. Jā, ir daudz lietas, ko mēs vēl turpinam darīt Lībijā. Mēs stāstam mazāk arī drošības apsvērumu dēļ, bet ir vesela virkne ar lietām, kuras mēs vēl daram, sniedzot atbalstu ANO struktūrām Lībijā, arī atbalstam pašvaldību Tā ka ir lietas, kur Eiropas Savienība turpina darīt eh, kaut ko, lai sniegtu arī atbalstu. Pēdējās divas lietas. Ko mēs varam darīt tālāk eh, saistībā ar Baltkrieviju? Tas nav ārlietu padomas eh, darbkārtības jautājums. Tomēr mēs domājam arī par uh, tiesā Ņujorkā uh, pieņemtos lēmumus, veikt arī konkrētus soļus uz vietas un uh, censties pavērst šo ļoti negatīvo notikumu gaitu un uh, panākt kādus pozitīvus soļus, tīpaši arī Rietumkrastā un Jeruzalemē. Ļoti grūti ir virzīties uz priekšu tuvējā austrumu darba kārtībā pašreizajā situācijā, bet man signāls abiem prezidentiem ir tāds, ka tas, ka situācija pasliktinās, ir e, rīkoties gluži pretēji. Tā tad e, rīkoties apdomīgāk, lai to nepadarītu vēl sliktāku par Baltkrieviju, par sankciju atcelšanu. Jā, laikam kolēģis, kas uzdeva jautājumu, ir aizgājis, bet tātad diskusijas notiek un mēs skatāmies, kādas ir tendences un attīstība un prognozes vēlēšanās svētdien un. Uh, izvērtēsim rezultātus. Pagaidām runa tikai par provizoriskiem rezultātiem. Lēmums mums būs jāpieņem no oktobra beigās, un tad arī to pieņemsim. Jāsaka, ka pēdējo nedēļu laikā man bija prieks redzēt no vienas puses, ka tiek atbrīvot politiski ieslodzītie, un no otras puses uh, arī tas, ka vēlēšanas notiek tādā mierīgā vidē, tas, protams, nenozīmē, ka viss ir kārtībā un labi, bet uh, mēs gaidīsim galīgo uh, izvērtējumu. Un es ceru, ka mēs varēsim dot tādus uh, saskaņotus konsekvences signālus no vienas puses atzīstot un veicinot tos pozitīvos soļus, kas ir spērti, un arī attiecībā uz uh, šiem limitiem, ko mēs saskatām demokrātiskajos procesos Baltkrievijā. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Vēl tikai burtiski pāris vārdi. Man šķiet, ka pirms gada es apmēram tikos ar jums pirmo reizi, un jāsaka, ka es ārkārtīgi no, novērtēju šo pirmo mūsu kopīgu darba gadu, un es domāju, ka mēs esam ļoti daudz ko panākuši, daudz izdarījuši. Protams, daudz darba ir priekšā, bet mums joprojām ir četri gadi kopīga darba, bet es ārkārtīgi novērtēju mūsu koordināciju, sadarbību Varbūt, ka mēs eh, koordinējamies daudz labāk nekā dalībvalsts koordinē savu militāro darbību, bet eh, katrā ziņā, manuprāt, tā ir bijusi ļoti auglīga sadarbība un gribētu jums pateikties par to. That, uh, but... Liels paldies, pilnībā var piekrist. Bet, eh, kā jūs zinat, vienmēr vēl var sadarbību uzlabot un Tāpēc mums arī ir konkrēti datumi un sanāksmes. Katrā ziņā paldies par jūsu sniegto pārskatu un tagad mums ir paredzēta paplašinātā biroja sēde. We try to, to solve it. But I cannot cancel. Uh, because we have the 16th, uh, the council meeting, prefect, and all.